pats Eiropas tehnoloģijai un Eiropas rūpniecībai. Es varu tikai vienīgi atbilst, atbalstīt to, ko jūs teicāt, Ajāras Senders kundze. Un uh, arī kā komisārs, kas agrāk bija atbildīgs par kosmosu. Tagad mēs balsosim par Hautelu ziņojumu. Juridiskā komiteja ziņojums, kas par? Kie kontro? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākošais būs Stefanika ziņojums. Vairs nav balsojums, sākam balsot. 15. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Ziņojums pieņemts. 569 pār, 72 pret, 12 atturējušies. Nākošais būs Negresko ziņojums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad turpināsim Austrevičus ziņojumu par asociācijas nolīgumu. Lūdzu, jums vārds. Priekšsēdētāja kungs. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Priekšsēdētāja kungs. Lai arī šodien no rīta jau to redzējām, bet no rīta mēs um, nebijām daudz skaidrīgi. Es domāju, ka tas ir pareizais brīdis. Uh, lai uh, sirsnīgi sveiktu Moldovas Republikas pre, uh, prezidentu un esam ļoti iepriecināti jūs sveikt šeit uh, parlamentā. Benvenuto uh, rinnovato, le delegazioni. Jā, es uh, arī jūs uh, sirsnīgi sveicu un sveicu arī delegācijas un tāpat arī valstu un valdību vadītājs, kas ierodas parlamentā. Tas tiešām ir liels gods un prieks jūs sveikt. Tagad Austrevičus ziņojums asociācijas nolēguma noslēgšanas starp Eiropas Savienību no vienas puses un Moldovas republika. Septītais grozījums - Havita kungs lūdzu. Thank you, Paldies, priekšsēdētāji. Jā, septītā punkta beigās par teikumu, kuri ir novēršanas misijas vērotājiem, lai novērotu vēlēšanas novembrī 2014. gada 30. novembrī. To vajadzētu sarunāt ar mūsu kolēģiem no tautas partijas. Minto. Jā, vai ir kāds pret šo grozījumu? Tad uh, balsosim, neviens nav pret. Tātad par septīto grozīto paragrāfu par. Pret. Atturas. Pieņemts. Nākošais 29. grozījums numur 2 par. Pret. Atturas. Tas mums ir jāpārbauda. Elektroniskais balsojums nebija skaidrs. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 4, 31. paragrāfam, kas par? Pret. Atturas tāds pats vairākums noraidīts. Apsvērums A, grozījums numur 3 par, pret, atturas, pieņemts. Pēc tam L apsvērums, pirmais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Tagad uh, uh rezolūcija uh, par tekstu kopumā personāla balsojums. Sākam balsot. Hanno votato tutti? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Passiamo al voto della raccomandazione austrevista. Nākošais uh, ir balsojums par Auštrevičus uh, asociācijas nolīgums tēris un Eiropas atomenerģijas kopienu un dalībvalstīm no vienas puses un Moldovas republika no otras puses. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Ieteikums ir pieņemts. Passiamo al processo di pace in Irlanda del Nord. Tagad turpināsim miera procesu Ziemeļīrijā. Rezolūcijas priekšlikums iesniegušas sešas politiskās grupas un mutiskais grozījums A apsvērumā. Pakazaurtum do. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Apsvērumā tiek uh, pieminēts, ka visas vardarbīgās akcijas jāpārtrauc, un šeit ir rakstīts, uh, katrā gadījumā ir jāpieņem uh, arī juridisks risinājums. Vai ir kādi, vai kāds iebilst pret to? Mi pare che sia stato superato. Jā, liekas, man liekas, ka bija vairāk nekā 40 deputāti, kas piecēlās. Tātad sākojam par sākotnējo tekstu apsvērumā, kas par pret atturas pieņemts. Kopumā par rezolūciju, kas par pret atturas pieņemts. Nākošais darbkārtības punkts ir rezolūcijas priekšlikums. Turcijas iznoto darbību radītās spriedzes Kipras ekskluzīvajā ekonomikas zonā. Par piekto balsojumu sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Sestā rinkopa, otrais grozījums, otrais un trešais grozījums ar mutisku grozījumu. Prēdis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Uzskaitījumā. Uh, Valsts uzskaitījumā jāatbilst uh, reģionam un tas ir saskaņots arī ar uh, atbilstošajām institūcijām. Vai ir kāds pret šo mutisko grozījumu? Nē, tā tas nav. Tātad balsojam uh, par šādu grozītiem grozījumiem. Trešais grozījums uh, šādā uh, redakcijā, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Desmitā uh, paragrāfa pirmais grozījums. Tas ir divās balsīs. Pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par. Jūs vēlaties, lai mēs pārbaudītu? Labi, pārbaudīsim. Tātad pirmā daļa pirmajā grozījumā. Elektroniskais balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmā grozījuma otrā daļa par. Pret. Apturas. Pārvaldīsim arī to. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums A, grozījums numur 4, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Tagad rezolūcija kopumā, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad balsosim par rezolūcijas priekšlikumu humanitārā situācija Dienvidu Sudānā. Sešas frakcijas iesniegušas uh, rezolūcijas priekšlikumu. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 20. paragrāfs 4. grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums numur 2. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pēc tam F apsvērums trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Par uh, rezolūciju kopumā, kas par, pret, atturas, rezolūcija pieņemta. E Līdz ar to Esam noslēguši balsojumu un tagad uh, notiks balsojuma skaidrojumi. Bien passé, non? Oui, oui, oui. Merci, merci. Merci beaucoup. Ah, grazie. Ce ne sono 23. Ah, ma mia.